Meine sehr geehrten Damen un Herren, liebe Dāmas un kungi, darbie kolēģi, sāksim darbu. Gribēju pie mums sveikt apmeklētāju grupu no Vācijas. Tie ir uh, transporta uh, jomas pārstāvi, kas pārstāv uh, Baltisko partiju Vācijā, Bündnis 90 zaļie, un es gribēju šai asociācijai pateikties, ka viņi ir ieradušies mums Briselē. Un nach dieser wunderbaren Einleitung kommen wir dann zu. Pēc šīs bu burvīgajiem ievadvārdiem tagad varam ķerties pie darba kārtības, un ja nav nekāda iebilduma, tad varam pieņemt darba kārtību pašreizējā redakcijā. Nevienam iebildumu nav, un darba kārtība ir pieņemta. Ja kolēģiem nav pretenzija, tad mēs arī varam tāpat pieņemt bez iebildumiem 14. 15. marta sēžu protokolus un arī 7. aprīļa sēdes protokolu. Man pagaidām nav nekādu paziņojumu kā priekšsēdētājiem. Tagad 4. darba kārtības punkts - priekšlikums regulai izveidojot Eiropas jūras transporta drošības aģentūru. Arna Tūkundze ir referenta un došu viņai vārdu. Merci, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Atceroties uh, es iekšļietu ministru sanāksmi 21. Uh, aprīlī, uh, šķiet, ka viss jau ir izlemts, ka nav jēgas pat prezentēt jums šo ziņojumu. Nu, tagad vajadzētu uzdot jautājumu, kurš tad ir tas, kas pieņem lēmumu, vai nu, tie ir Eiropa, Eiropas parlamenta deputāti vai arī padomas ministri. Uh, Avramopulos uh, kungs, kas ir uh, migrācijas lietu komisārs, viņš viesojoties EPP grupā uh, teica, ka viņam prieks piedalīties likumdošanas procesā, ar kura palīdzību tiek izveidota Eiropas jūras drošības aģentūra. Nu, šķiet, ka nacionālās suverenitātes princips atkal tika Mm, netika ievērots, jo šķiet, ka padome eh, apvieno dalību valstis eh, un eh, vēlas risināt visus svarīgus jautājumus arī attiecībā uz robežu sardzi. Es atgādinu, ka Schengen zonu rodas jautājumi par brīvu preču apriti un uh, brīvo pārvietošanos. Turklāt uh, mums jādomā par uh, migrācijas krīzi, un jo, protams, ja mēs domājam realistiski, tad mēs nevaram neatzīt, ka domājot vienīgi ekonomiski, mēs nevaram pieiet šīs problēmas risināšanai. Mēs nevaram norobežoties no šīs migrantu situācijas. Mums uh, jāatzīst, ka, ka šī krīze ietekmē arī mūsu pilsoņu situāciju, un um, Un es nevēlos būt uh, cietsirdīga, nevēlos tādu izklausīties, bet nu, mūsu pienākums šķiet uh, visu pirms domāt par pašu pilsoņiem un tad par uh, citiem. Varbūt uh, daži uzskata, ka es uh, neizšķiru uh, starp um, legālu un nelegālu migrāciju. Es atgādinu, ka pēc Frontex datiem ap diviem miljoniem uh, reizi tika šķērsota robeža pagājušā gada laikā līdz 2017. gadam. Var sagaidīt tikpat lielus skaitļus. Un Frontex saka, ka no Marokas ir visvairāk migrantu. 2015. gadā šo nelegālo migrantu bija vairāk par 30 tūkstošiem, Nu, es nezinu, vai te mēs varam runāt par politiskiem bieg, bēgļiem. Es uh, uh, vēlos izskatīt arī citu valstu situāciju. Austrālijā, kur ir ļoti gara uh, robežu zona, valdība uh, piešķir miljonus uh, šī jautājuma risināšanai. Mm, Austrālijā migrantu skaits ir ļoti samazinājies pēc um, mm, šī finansējuma piešķiršanas. ASV uh, robežas aizsardzībai tiek piešķirts 12 miljārdi dolāru gadā un uh, tūkstošiem ierēģiņu strādā šajā sektorā. Mm, un vairāki desmiti tūkstoši Uh, nelegāli iebraucēju viņam tomēr gadā ir. Uh, nu, pēc 2012. Uh, gada mm, gan um, šo iebraucēju kļuva nedaudz vairāk, jo Obamas politika šajā ziņā ir pielīdzināma Merkelas kundzes politikai. Un tagad Schengenas zona. Frontex gada budžets ir 115 Eh, miljoni ar 400 eh, ierēģiem. Nu, tagad mēs eh, to palielināsim, praktiski dubultosim un parūpēsimies par daudz lielāku personālu. Bet mums jums jā, man jums jāatgādina, ka uh, 1,8 miljoni uh, iebraucēju mm, šķērsoja mūsu robežas 2015. gadā. Es uh, vēlos uh, atgādināt jums uh, Bilbao kundzes vārdus un Tiemermana kunga vārdus um, par to, ka uh, Nevajag vienkāršot šo krīzi un nevajag to vispārināt. Te nepieciešami mērķtiecīgi pasākumi man pašai ļoti žēl, ka ir tik daudz cietušo, tik daudz bojāgājušo. Desmit tūkstoši nepilngadīgo migrantu pēdējo divu gadu laikā pazuduši bez vēsts. Viņš uh, tas ir britu kolēģis, uh, kurš pētīja šo jautājumu, uzskata, ka daudz no viņam nonākuši uh, cilvēku tirgotāju rokās. Nu, un tagad um, es vēlos, lai mēs bez ideoloģijas pievērstos šim jautājumam un uh, padomātu praktiski un uh, realistiski par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kā padarīt robežas drošākas. Um, Man eh, šķiet, ka šī brīža situācija ir tiešām bīstama mūsu pilsoņiem, jo mm, tik tiešām pazūd šī nacionālā suverenitāte. Un eh, mūsu valstis tiek apdraudētas pilnīgi visas. Un tāpēc uh, nevajadzētu aizmirst uh, Frontexa uh, Uh, vārdus uh, par to, ka migrantu plūsmas izmanto džihadisti, lai nonāktu Eiropā. Mm. Mm, te var uh, lejoplādēt šo ziņojumu, riska analīzes 2016 un izlasīt um, visu, kas tur rakstīts. Arī Māsana kungs, kas ir izlūkdienesta vadītājs Vācijā, viņš atzina intervijā, ka Vācija pieļāva uh, lielu kļūdu, domājot, ka džihādisti neizmantos uh, bēgļu krīzi uh, kā labu izdevību nonākt Eiropā. Nu, tāpēc Vācija šodien daudz kas apdraud šīs uh, migrantu politikas dēļ. Līdz ar to situācija var kļūt vēl bīstamākam. Mēs uh, tik ļoti esam centušies eh, glābt pasauli, ka uh, esam pazaudējuši ceļu un nevaram tagad uh, atrisināt ļoti konkrētas problēmas, kas ir mums apkārt. Nu, vajadzētu palīdzēt pašiem sev, pirms mēs sāksim glābt pārējos. Zem tā es jau tagad parakstos, bet padomes risinājums ļoti tālu no ideāla. Es eh, noslēgumā vēlos vērsties pie kolēģiem, deputātiem no Francijas, kaut arī viņu te nav daudz, tīpaši pie EPP kolēģiem un eh, republikāņu partijai Francijā. Es eh, vēlētos, lai parlamentā jūs. Uh, tiešām darītu to pašu, ko apsolāt darīt Francijā. Tā kā skatīšos, kā jūs balsosiet. Sekošu tam līdzi. Mm, Dārgi kolēģi, es domāju, ka mēs te varam rīkoties solidāri un atbildīgi. Un tur tiešām es ceru uz tādu risinājumu, kas būs, kas nāks par labu un palīdzēs mūsu pilsoņiem. Mūsu un jūsu. Paldies! Paldies, Vimsvanta Kāms, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām vēlējos uh, pateikties ar Natū kundzei par šo ziņojumu. Un vēl pateikšu, protams, arī dažus vārdus par ziņojumu noskaņu un saturu. Bet patiešām uh, vajadzētu apzināties, ka uh, šī bēgļu drāma, ko piedzīvojam vidusjūras reģionā, nu pēdējās mēnešos, pēdējās nedēļās ir kļuvusi aizvien traģiskāka. Šķiet, ka šī vienošanās ar Turciju it kā ir pierādījusi sevi, tikai šķiet, bet ir joprojām daudz laiviņu, kas dodas uz Itāliju, Lampedūzu, Maltu, uh, Un jāsaka, ka, protams, tas ir saistīts ar daudziem riskiem. Arna Tūkundze var teikt, ka viņa šeit nevēršas pret migrantiem, bet kad jūs eh, ieklausāties viņā, kad jūs lasāt šos ziņojumus, tad jāsaka, ka visi uh, oficiālie patvērumu meklētāji šeit tiek mesti pār vienu kārti. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ir politiskie patvērumu meklētāji, politiskie bēgļi, kas baidās no vajāšanas, ir ekonomiskie bēgļi. Un, protams, šo cilvēku vidū iespējams eh, ir arī teroristi un potenciālie noziedznieki, bet nevar tā principiāli vērsties pret visiem šiem cilvēkiem. Un tagad priekšstādātāja kungs par ziņojuma saturisko pusi. Es domāju, ka Lībe un arī Tran komiteja uh, nedrīkst vilcināties, lai varētu pēc iespējas ātrāk grozīt šo regulu, lai aģentūra varētu savus pienākumus veikt pietiekam, nu, tā pienācīgi un varētu glābt cilvēkus. Darna Tūkundze. kundze visu laiku mēģina vājināt Eiropas uh, sadarbību. Tur netiek pieminēta kopienas metode, bet gan uh, valdību metode. Dalību valstīm jādara šis un dalību valstīm jādara tas. Un es domāju, ka tas noteikti vājinās uh, regulas garu. Un paskaidrojuma daļā Arnā Tūkundze raksta, ka Schengena ir bijusi tāda liela avantūra, kas nebija pietiekami labi pārdomāta, tādēļ ir jāatgriežas pie nacionālajām robežām. Un jāsaka, nu Lasot šo uh, teikumu, tautas partijai nebija tās patīkamākās emocijas. Jā, mēs uzskatām, ka ir labāk jāsargā Eiropas robežas, tās labāk jāuzrauga arī jūras robežas, un Eiropas iekšienē mums vajadzētu tomēr šīs iekšējās robežas pēc iespējas paturēt atvērtas, jo tas ir spē spēcīgs arī ekonomiskais dzinējspēks. Un priekšsēdētāji, nu varbūt vēl daži vārdi par budžetu. Uh, Arnatū kundzei patiešām ir taisnība, eh, runājot gan par Frontex, gan par EMSAS budžetu, ka arī par zivsaimniecības aģentūras eh, budžetu, protams. Eh, ja mēs to salīdzinām ar Austrālijas rīcībā esošiem līdzekļiem, nu tie liekas tādi visai bēdīgi. Kā tas izskatīsies? Nu kā ar tādu nepietiekamu budžetu šīs aģentūras savus darbus varēs veikt pietiekami labi? Un e, jāsaka, ka mēs vēlamies uzlabot ēmsa darbību, bet ENF kolēģis ziņojumā izvēlētā noskaņa man īsti tomēr nepatīk šis te tonis, kas ir nolasāms starp rindiņām. Tas neatbilst ETP grupas nostādnēm. Paldies, paldies! Lūsija Andersone. SD grupas vārdā Flekensteina kungs nav ieradies. Paldies! Jā, es šodien izsakos Kurta Flekensteina vārdā, jo viņš nevarēja ierasties. Mēs uzskatām, ka ziņojuma uzmetums patiešām ir ārkārtīgi uzbrukoši un apšaubi jau kādas vērtības, kas ir ļoti svarīgas Eiropas parlamentam. Nu, pat tā ātri pārskienot acīm paskaidrojumu daļai tas jau ir skaidrs. Un migranti vienkārši tiek stigmatizēti. Nu, to nevaram palaist garām nekādīgi. Un ziņojums arī uh, ir daudz plašāks par EMSA mandātu un pienākumiem. Uh, Jāsaka, ka ir arī pat teikumi, kas varētu radīt eh, nu, tādas eh, juridiskas problēmas, ņemot vērā arī piedāvātos grozījumus eh, par konkrētiem jautājumiem, kas vispār neatiecas uz regulu, uz regulas aptvērumu, kā saziņas kampaņas. Un mēs nevēlamies, nu, mums nebija arī tādas ļoti labas attiecības, laba sadarbība ar, ar referentu. Un, ja godīgi, mums komisijas piedāvātais oriģinālis teksts šķita daudz veiksmīgāks. Tas bija pragmatiski sagatavots. Mums jādomā par paplašināto sadarbību, kā jau minēja kolēģis no ETP grupas. Un, Mūsu prāt tas ir saskaņā ar Eiropas robežu uh, un piekrastes aizsardzības aģentūru, uh, un mēs esam arī iesnieguši grozījumus par atzinumu Libe komitejā, tur bija um, atzinums par robežu un krasta apsārdzi, mēs uzskatām, ka EMSA ir tāda aģentūra, kas patiešām var uh, savus pienākumus veikt labi, ja tā ir attiecīgās kapacitātes. Paldies, Robert Zīle! Thank you, thank you, Mihaila. Uh, uh, Paldies, Mihaila! Jā, šis tā tad eh, ir eh, atzinums no vairāku atzinumu virknes, un mēs jau par to apspriedāmies eh, pirms vairākām nedēļām, un EKR grupai arī attiecībā uz EMSU ir tāda pati nostāja, kā attiecībā uz citiem atzinumiem. Es gribētu teikt, ka pašsaprotami ar grozījumiem regulās mēs visu atrisināsim, tādā, tāpat arī migrantu krīzi, bet ir jāapzinās, paplašinātās sadarbības ietvaros ir jāpiešķir vairāk resursu, un tās dalība valstis, kurām ir Schengens ārējās robežas, ir patiešām kaut kas jādara un jāveic savi pienākumi. Ja jūs nevarat paši tik galā ar savām robežām tās apsargāt, tas jau patiešām ir nu, sarežģīti. Mēs taču gribam saglabāt Schengenes zonu. Mums jādomā par labāku drošību eh, uz ārējām Schengenes zonas robežām. Es domāju, ka komisijas piedāvātais priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Un, protams, subsidiaritātes princips EKR grupai ir ļoti svarīgs un e, jāsaka, ka tas šeit ir pārdomāts un mēs uzskatām, ja dalība valsts pieprasa šo pārvietošanas mehānismus un e, tie tiek izmantoti, tad vajadzētu arī patiešām pieņemt aģentūras atbalstu, un tas attiecas arī uz EMSU. Ja mēs runājam par EMSA, mēs eh, šķiet eh, uz nekādus grozījumus neiesniegsim attiecībā uz oriģinālo priekšlikumu. Nu, jāsaka, ka referents grozījumus mēs nevaram ņemt, bet komisijas priekšlikums ir pārdomāts un tas noteikti atbilst eh, prasībām par uh, starptautisko robežu un krasta apsardzi. Paldies Bilbao Barandikas kundze. Sí, gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es nokavējos, jo es biju citā sēdē un ar šo dokumentu nevarēju iepazīties pietiekam rūpīgi. Gribēju pateikt sekojošo. Jūras drošības aģentūra priekšlikums par to tika vairākas reizes jau grozīts. Un, protams, ir nepieciešami papildus resursi, papildus līdzekļi, bet te visu laiku tiek runāts par ārkārtas situācijām. Uh, Mums paprātām, mums tiešām ir paprātām šis uh, komisijas priekšlikums, jo jāsaka, ka EMSA uh, ir vēl viens mozaīkas kvadrāts, uh, vēl viens mozaīkas fragments, kas var palīdzēt radīt labāku tādu plašāku struktūru Eiropā. Bet es gribēju teikt, ka mūsu politiskā grupa nav iesniegusi nevienu pašu grozījumu, jo mēs nepiekrītam referentes viedoklim. Uh, Jā, nu, to, tas pats, ko viņa šodien teica, tas pats arī uh, ir rakstiski atspoguļots viņas grozījumos. Visi šie, viss uh, šīs nostādnes pret migrantiem un tā tālāk. Protams, neapšaubām kontrolēm ir jābūt stingrākām, bet pretēji. Referentes kundzei mēs neuzskatām to visu par kaut kādu apdraudējumu. Un mēs nevaram būt naidīgi noskaņoti. Mēs runājam par Eiropu, par šo Eiropas projektu, un tas balstās uz pamatprincipiem, pamatvērtībām, kas mums jāturpina uzturēt dzīves, ir sevišķi šajos krīzes apstākļos, jo krīzes apstākļos tas ir daudz svarīgāk nekā labos laikos. Tātad mēs nepiekrītam referentes ziņojumam un Viņa arī saka, ka valstu un valdību vadītāji uh, izputina koloniālās valstis, uh, bijušās kolonijas, uh, piesaistot labākās, gaišākās galvas un atvilinot tās uz savām valstīm. Nu, jāsaka, ka tas ir absolūti aplams rakurs, un tādi runājot, mēs jau neko neatrisināsim. Mēs piekrītam komisijas priekšlikumam. Šengenas zona ir jāsaglabā, bet jāsaka, ka referente vēlas šeit eh, vairāk tādu starpvaldību metodi, starpvaldību pieeja, bet pēdējos gados esam pieredzējuši arī ekonomisko krīzi, un mēs redzējām, ka Eiropas instrumenti praksē ir sevi attaisnojuši. Mēs tādā veidā varējām cīnīties pret ekonomisko krīzi, un tas pierādīja tieši šo kopienas metodas noderīgumu, nu, un šāds uh, starpvaldību priekšlikums galēji nav pareizs. Mēs, protams, redzam, ka uh, valstis nerīkojas pietiekami ātri, uh, Iepriekšējā sasaukuma laikā, kad notika Lampedūzas traģēdija, tad visi teica, jā, beidzot ir jārīkojas, mēs izstrādājam priekšlikumu padomēju un padomu teica, nu tas jau attiecas tikai uz dienvidu valstīm, tur vidusjūras reģionā, visu Eiropu tas neskar. Un šī nolaidība, tās sekas mēs tagad ļoti sāpīgi izjūtam visā Eiropā. Nu vai tad ir jāiestājas pilnīgam hausam, lai padoma sāktu rīkoties, bet es domāju, ka mēs esam gatavi kaut ko darīt, mums ir jābūt solidāriem, mums ir šādi pienākumi, un nu, tie, kas sev uzskata par demokrātiem, vismaz tā domā, un uzskata, ka Eiropas projektam ir nākotne. Paldies! Gan Zales Peņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! viena piezīme. Referente izteicās par bēgļiem un arī pateica, ko viņi vispār domā par krīzi. Pirms pāris nedēļām nodarbinātības komitejā mēs runājam par bēgļu integrāciju darba tirgū. Un eh, parlamenta dienests pat sagatavoja atzinumu, kādas resursus, kādus fondus var šajā kontekstā izmantot, bet tie joprojām netiek izmantot. Ir arī daudz eh, tādu pilsētu, kas ir gatavs uzņemt pilsoņus, bet, eh, kas gatavs uzņemt bēgļus, bet viņi neierodas. Un dalība valstis pat nevēlas uzņemties savus pienākumus un ievērot tās kvotas, par kurām ir vienojušās. Un tad šie cilvēki, kas eh, ir vienkārši jāizraida no Eiropas, jo uh, referenti uzskata, ka pilsoņi to nevēlas, bet mums kā Eiropiešiem arī ir jāuzņem sava atbildības daļa. Mums ir jāuzņem sava atbildības daļa arī pilsoņu priekšā. Mēs nedrīkstam arī pilnībā izārdīt šo sociālās aizsardzības tīklu. Tika runāts arī par eh, krasta apsārdzi. un tika runāts par pātrinātu procedūru, lai pēc iespējas ātrāk ieviestu Eiropas robežu apsardzes struktūras, bet gribēju pateikt, ja mēs patiešām varam vēlamies atrast tāds risinājums, kas ir ilgtspējīgi, nu tad uh, ir jādara kas cits, nu nevar tā vienkārši streipt karstu. Jāsaka, ka sadarbība ar EMSA, jūras drošības aģentūru un jauno robežsārdzi ir jābalst uz konkrētiem principiem, proti atklātību un caurskatāmību. Ja mēs runājām par saturisko pusi un arī par eh, tādu konkrētu materiālu sadarbību, bet tekstā tas viss ir tā ļoti izplūdis, eifēmismi, eh, kopīga rīcība, kapacitāšu izveide, eh, cārskatāmība, bet jāsaka, nu, ka tādam likumdošanas tekstam tas ir vispārāk uh, abstrakti. Mums ir jāsaka, kādas robežas, cik intensīvi, kādām ir jābūt šīm sadarbības formām. Un sadarbībai ir jānotiek tad, kad tas ir nepieciešams un ne tikai ārkārtas gadījumos. Mēs uzskatām, ka EMSA nedrīkstētu būt tāda kā krasta apsardzes, tāds kā krasta apsardzes piedēklis. Ja tas tā notiks, tad mēs nepiekritīsim šim priekšlikumam. Tālāk atskaitīšanās demokrātiskā kontrole. Mēs vēlamies, lai jaunās aģentūras izpildu direktors tiktu ievēlēts demokrātiskas procedūras ceļā. Līdz šim tas viss ir noticis pilnīgi nedemokrātiski, un tad šim cilvēkam ir neierobežots pilnvars, lemjot par dažādu trupu nosūtīšanu uz vienu valsti, eh, par eh, vien līgumslēgšanu ar trešajām valstīm, par uh, dažādiem saistošiem uzdevumiem dalību valstīm. Tā nedrīkst būt. Šis cilvēks patiešām ir jāievēl tādā demokrātiski kontrolētā procedūrā. Protams, ir jāievēro cilvēku tiesības un arī starptautiskās patvērumu meklēšanas tiesības. Un tam tā ir jānotiek eh, vienmēr, vienalga kāda robeža aizsardzības pak, pak, pasākumi tiek ieviesti. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība ir savi pienākumi. Ja mēs vēlamies tapt sadzirdēt starptautiskajā arēnā, mums ir arī jāciena uh, patvērumu meklētāju tiesības. Un vēl ir kādi jautājumi, kas vispār pat vēl neizskanēja. Stratēģija pret cilvēku kontrabandistiem. Es domāju, ka par to arī vajadzēja runāt. Un daudziem bēgļiem īstenībā nu, tas ir vienīgais veids, kā nokļūt Eiropā. Viņi uzticas šiem noziedzniekiem, jo viņi pat īsti nu, nezina, kāds uh, grūts ceļš viņus gaida. Un pēc tam viņi kļūst par noziedznieku, par uh, mafiozu struktūru upuriem un ir uh, ļoti tālu no mājām, kaut kur jūras vidū un vispār nepārzina situāciju. Tādēļ mēs pieprasām, lai komisija izplata šo priekšlikumu. Un mēs eh, balsosim pret referents atzinumu. Uh, Mums kā transporta komitejai vajadzētu pieprasīt ko vairāk no komisijas. Ir jāievēro demokrātiskās garantijas. Tās, diemžēl, Eiropā aizvien mazāk tiek cienītas. Arī tiesiskums bieži vien nozīmē tikai tukšus vārdus. Nu, mums tas ir jāgarantē, lai garantētu sociālo standartu ievērošanu un visas vērtības. Paldies, Kīts Teilors! Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināti kolēģi! ANO konvencija par bēgļiem no 1953. gada uzliek valstīm pienākumu nodrošināt patvērumu tiem cilvēkiem, kas ir piespiesti pamest savas valstis, ja baidās no izsakošanas politiskas, reliģiskas vai kāda cita veida vajāšanas. Un Izskatās, ka ziņotāji uzskata, ka ANO nav pilnvarota atrisināt pasaules problēmas. Taču, kolēģi, paldies Dievam, ka vairākums cilvēku šajā namā cenšas palīdzēt atrisināt pasaules problēmas. Diemžēl referenti ir paudusi savus viedokļus šajā ziņojumā par Eiropas robežu un krasta apsardzi. Šeit ir jārunā arī par mūsu komitejas pienākumiem un jāpiemina, ka šis paskaidrojušais paziņojums atkal vairākās, vairākās vietās nenodarbos ar jūras transportu bet runā par nepiemērotu rīcību saistībā ar bēgļu krīzes risināšanu vidusjūrā. Un tas ir nepieņemami gan formālu, gan politisku iemeslu dēļ. Tādēļ es vēlos spēcīgi uzstāt uz to, lai šis paskaidrojošais, paskaidrojošā teksta daļa tiktu izsvītrota. Tāpat uh, referents piedāvāto grozījumu vidū seši nenodarbojas ar transportu politiku, bet gan diskriminē ar diskriminējošu migrantu politiku. Mēs esam paredzējuši iesniegt grozījumu priekšlikums par komisijas priekšlikumu, uzlabojot šo priekšlikumu un balsosim pret visu ziņojumu, kā to piedāvā referenti. Paldies! Paldies, Roza Demarto kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šodien atkārtot ir jāizsakās par šo ziņojumu priekšlikumu, un esmu pārsteigta lasot tādus teikumus, kas, manuprāt, ir nepareizi. Vēlos atgādināt kolēģiem, par to, par ko mums ir jāizsakās, piemēram, ka mūsu komiteja nav izveidot, lai cīnītos uh, saistībā ar migrācijas problēmām. Šeit viss ir pārāk vienkāršot atspoguļots. Komisijas priekšlikums ir daudz plašāks, un mums nevajadzētu koncentrēties uz tiem jautājumiem, kas neatbilst mūsu mandātam. Tas ir pašsaprotami, ka es visu laiku saužu šo populistu smaku, tas tā ir jāpasaka. Šeit referente runā par Itālijas veiktajām darbībām un Frontexu Un tas viss nozīmē pie tā, ka arvien vairāk migranti izmanto jūru, lai dotos uz Eiropu. Tas ir uzaicinājums arī cilvēku kontrabandistiem un rada arvien vairāk kuģu bojājas. No nu, Arnoto kundze, kā jūs varat vispār kaut ko tādu apgalvot? Jūs citējat Itāliju, apgalvojat, ka Itālija veicina ilegālo migrāciju un cilvēku tirzniecību. Tas vienkārši ir neaptverami, ka jūs kaut ko tādu varat darīt, un tas nav pieņemams ziņojumā, kur praktiski tiek atspoguļot Eh, vesela parlamenta viedoklis. Paldies, ka jūs pieminējāt šos ciparus. Tie mums bija zinām arī saistībā ar Frontex un ANO, kad runa ir par bēgļiem. Jūs uzsverat, ka tie ir vīrieši un pieauguši cilvēki, taču atvainojiet, bēglis ir bēglis neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Un tad, kad palūkojamies jūs grozījumu priekšlikumiem, es gribētu dzirdēt, kā jūs a priori konstatēsiet, kurš ir bēglis un kurš nē. Turklāt jums ir jāzina, ka ir šeit paredzētas konkrētas procedūras un institūcijas. Tāpat arī nu, noslēgumā tiek vilktas paralēlis starp migrāciju un terorismu. Tas ir populistisks apgalvojums un ļoti bīstam ir šādi rīkoties. Terorisma koncepcija Eiropā ir daudz kompleksāka, un to mēs esam piedzīvojuši arī pirms pāris mēnešiem Eiropā. Šeit ir dažādas dinamikas un iemesli un koncepcijas, un tas saistās arī ar pēdiņās īstajiem eiropiešiem pat. Taču par to mums šeit nav jārunā. Mums tiešām ir jākoncentrēs to, kā varam uzlabot komisijas priekšlikumu un vai ir liederīgi iesniegt grozījuma priekšlikums par jūsu ziņojumu vai arī nē. Paldies! Paldies, Čeki Foster, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs cenšamies atgriezties cīņai pie, cīņai ar bumbu, nevis ar e, pretē, pretinieku. Manuprāt, mums jārīkojas pārdomāti, paplašinot EMSA aptvērumu. Ir jāņem vairāki jautājumi vērā, kā piemēram informācijas apmaiņa, kapacitāšu un finanšu apmaiņa Un tas ir tālu no EMSA aptvērumu, kur galvenais fokus ir uz drošību un vidas jautājumiem. Tātad šeit viss nav tik vienkārši. Ja mēs palūkojamies uz dalībvalstīm saistībā ar juridisko pamatu, vai nu tie runa par krasta apsardzi vai citiem dienestiem, saistībā ar pirmo Arno kundzes ziņojumu, es jau izteicos, ka apvienotās karalists eh, viedoklis, tā kā mēs nesam Schengen zonas eh, loceklis, bija tāds, ka mēs sadarbojamies, bet patiesībā mēs atturēsimies šajā kontekstā. Un šobrīd ir līdzīga situācija. Šeit runa nav tikai par apvienoto karalisti. Lūdzu, kolēģi, netraucēt man skatu. Uh, Ir virkne sektori, kas attiecas gan uz apzvaru karalisti, gan uz dalībvalstiem, tādēļ mums vajadzētu rīkoties daudz pragmatiskāk. Es saprotu, ka pastāv vairākas darba grupu tikšanās padomē, ka darbs vēl notiek, ka tiek eh, mēģina, tiek mēģinās rast risinājums, un es gribētu dzirdēt, kāda ir šī attīstība, pirms mēs dodamies tālāk. Taču, kā jau teicu, saistībā ar no kundzes viedokli, kā jau to teicu pagājušo reizi, es nepiekrītu viņai, kaut gan uzskatu, ka cilvēkiem ir tiesības izteikt savus viedokļus šajā komitejā, citādi mēs tikai būtu viltus demokrāti. Tādēļ es uh, varu paust savu atšķirīgo viedokli, un es domāju, ka mēs varam rīkoties uh, mierīgā veidā un vest konstruktīvas diskusijas. Redzēsim, kā viss attīstīsies, daži no grozījumiem diez vai radīs atbalstu, un citi grozījumi pat nemaz nav tik labi, taču katrā gadījumā šeit ir jāveic uzlabojumi. Lielas paldies! Priekšādādam nebija ieslēgts mikrofons, piesakot nākamo runātāju. Tikšā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju Arnatu kundzei atgādināt, ka šī nav Lībe komiteja, šī ir transporta komiteja. Tran, tas ir saīsinājums. Es jau iepriekš esmu kolēģei to atgādinājis. Uh, bet pēc ievadu vārdiem jau biju nu, nedaudz noraizējies, ka šis vēstījums nav tā arī sasniedzis adresātu, tādēļ to atkārtoju. Jāsaka, ka esmu kritiski noskaņots pret komisijas priekšlikumu. Nu, tā ir tāda standarta reakcija Eiropā, pie kuras esam pieraduši. Jā, jā, ir jāsāk rīkoties, tas ir jādara nekavējoties. Un tad te ir eh, dalība valstu suverenitāte atkal mēģina pamazināt. Un te tiek runāts par Eiropas krasta apsardzi. Jāsaka, ka tas ir ļoti maldinošs formulējums. Nav tādas Eiropas krasta apsardzes. Un es neuzskatu, ka kaut kāda vispār tāda Eiropas uh, apsardze ir jāizveido, jo jau Vēmsa ir Frontex, ir dalību valstu krasta apsardzes un uh, jāsaka, ka šīm instancēm var palīdzēt, var piešķirt finansējumu, var palīdzēt uzņemot bēgļus, bet tas ir kas pavisam cits runāt par Eiropas krasta apsārdzi. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka referentes kritika ir pamatota, nu, domāšu, ko vēl darīt tālāk. Paldies. Danke sehr, die nächste ist Paldies. Nākamā Izabela Demons kundze. Sì, grazie. Eh, anche da parte mia devo dire c'è una... Non... Paldies. Arī no savas puses vēlos piebilst to, ka nevar piekrist šī ziņojuma saturam. Un iemesli jau tika minēti, kādēļ jūs to nevar darīt. Izskatās, ka mērķis šim ziņām bija, lai tas netiktu pieņemts. manuprāt, tas ir pretrunā mūsu Eiropas vērtībām. Kad runājam par robežām, par robežu kontrolas atjaunošanu, tas taču ir pretrunā mobilitātē Eiropai, taču to jau pieminēja daudz citi kolēģi. Par to nav jārunā transporta komitejai. Turklāt pastāv šeit arī tādas koncepcijas, kuras nevaru pieņemt. Tad, kad mēs runājam par migrantiem. Migrantiem, kuriem ir problēmas, kur riskē ar dzīvību, lai nokļūtu labākā vietā. Šeit runa ir par pilnīgi citiem saturiem. Tāpat arī kolēģi jau izteicās par tādiem jautājumiem, kā piemēram, kad tiek pieminēta Itālija un Marinostro. Uh, kad tiek apgalvots, ka Itālija Frontex ietvaros noved pie tā, ka ierodas ar vien vairāk bēgļus, tas ir ļoti provokatīvi un tas vienkārši nav pieņemami. Turklāt eh, tas ir, tas ir tāds kā uzbrukums tiem cilvēkiem, kas ir iestājušies par šo bēgļu glābšanu un izskatās, ka šeit ir ņemt vērā arī situācija presē, kur tiek eh, sajaukts terorismus un migrācija. Uh, Nu, un tie ir tādi klasiski populistiski izgājieni, kur netiek ņemta vērā realitāte, ko mēs esam atkārtot jau pieminējuši un arī piedzīvojuši pēdējās dienās. Bieži vien tā ir otrā un trešā migrantu paudze, kur ir Eiropas Savienības pilsoņi un īstenota teroraktus. Mūsu komitejas pieejai vajadzētu būt pavisam citādākai. uzskatu, ka robežu celšana neveicinās tirzniecību. Mums galvenais ir runāt par ceļu satiksmi, ja pastāv vēlme izveidot robežas, piemēram, starp Itāliju un Austriju, Brenner tunelī. Tā būtu katastrofa, kad mēs runājam par robežu atjaunošanu, ir jādomā par daudziem dažādiem aspektiem. Paldies, Rikē kungs. Pavisam īsi priekšsēdētā kungs. Es vēlos eh, runājot par Arnautu eh, teikto rēģēt. Esmu arī no Francijas. Es eh, daļēji piekrītu arī daudzam no tā, ko viņa teica par nelegāliem imigrantiem, bet ir lietas, kas mani pārsteidza. Arnautu kundzes ziņojumā viņa skaidro, ka vajadzētu finansiāli stiprināt subs, suverenitāti. Tas nozīmē uh, dalību valstu suverenitāti, lai labāk uh, apkarotu uh, migrāciju. Es tagad nerunāšu par bēgļu situāciju, patvērumu un tā tālāk, bet um, ar Notkundzi mēs uh, runājam par pilnīgu suverenitāti, jo nenotiek sadarbības starp dalību valstīm, jo šo suverenitāti neatiecina uz robežām, mums nav tādu uh, kopīgo Eiropas robežu, mm, kas būtu definētas uh, līgumā. Mums uh, dažām, daudzām valstīm ir likumdošana, kas neatbild uh, vajadzībām. Un um, jūs sakāt, ka aizsargājot Eiropas Savienības ārējās robežas, mums ir nepieciešams vairāk naudas un vairāk suverenitātes bet tāpat laikā vairāk sadarbības. Es teiktu tā, dalībvalstis, kas cieš no migrācijas eh, spiediena, es eh, nu, tagad neteikšu, ka, teiksim, Dāniju vai Nīderlandi ļoti apdrauti šie migranti uz robežām. Es teiktu valstis, kas tiešām tiek apdraudētas. Tās ir valstis, kas ir faktiski izolētas. Tas ir uh, viņas viens pašas jau šobrīd, un ja mēs stiprināsim suverenitāti, tad šīs valstis būs vēl izolētākā situācija un vēl sliktākā situācija, un spiediens tikai pieaugs. Nu, kā es teiktu, ka loģiski būtu Eiropas Savienībai tieši palīdzēt uh, šīm valstīm, kas tiek īpaši apdraudētas, un um, īstenībā tas nozīmē atteikšanos no suverenitātes daļēji, lai kontrolētu labāk šīs migrantu plūsmas, teiksim, Grieķijā. Iestādes ir eh, pārslogotas, un es domāju, ka eh, šīs Grieķu iestādes eh, vismazāk vēlas vairāk suverenitātes šobrīd. Tad, tad jūs sakāt, ka dalību valstīm jāatstāja dalību valstu ziņā šo robežu kontrolē, tas tiešām nav loģiski. Uh, un, un um, tas neatbild, neatbilst mūsu šī brīža vajadzībām. Es nezinu, uh, vai jūsu ierosinātā metode ir efektīva. Pagad, uh, paldies. Tagad komisijas vārdā runās Barbāra Siljē kungi, kas ir uh, pārstāvdi mūvu ģenerāldirektorātu. Lūdzu. Yes, thanks a lot. Liels paldies! Ja drīkst, tad es vēlos koncentrēties uz jūras transportu un EMSAS priekšlikumu, pat ja šodienas diskusijas nodarbojas ar citiem jautājumiem arī. Runājot par EMSAS priekšlikumu, vēlos atgādināt, ka šeit runa nav tikai par robežu kontrolēm, bet gan par sadarbības pastiprināšanu piekrastes dienesta vidū. Vēlos atgādināt, ka šeit ir nepieciešama uzlabota uh, koordinācija un šīs nepieciešamība ir atzīta Eiropas Savienības likumos, daļai arī balstoties Eiropas parlamenta iniciatīvu. Jūs uh, atzīstat, ka ir nepieciešams uzlabot koordināciju gan šajā regulā, gan arī runājot par kuģu radīto piesārņojumu. Komisijas veiktais pētījums no 14. gada uh, konstatēja status quo šai situācijai, kad trūkst šāda veida koordinācijas un sadarbības. Turklāt vēlos uh, vēl uzsvērt to, ka EMSA jau tagad atbalsta dalībvalstis saistībā ar ro, piekrustu aizsardzību un saistībā tādiem jautājumiem kā drošība un vidas uh, jautājumi. Šobrīd EMSA sadarbojas ar EFKA un Frontex, nodrošinot šo atbalstu dalībvalstīm. Un šī darbība nav mainījusi katras atsevišķās aģentūras, tā teikt, robežas. Un attiecīgi teksts par šo konkrēto pantu ir um, identisks visos priekšlikumos. Galvenais mērķis ir, lai aģentūras sadarbotos, lai gūtu visus labumus no sinerģijas efektiem dažādajās jomās, EMS šobrīd jau daudz, ko dara attiecībā uz jūras novērošanas aspektu. Šeit ir nepieciešams izstrādāt šo koordinātāru lomu. EMSA ir paredzēts budžets, tika uzdots jautājums par resursiem, un budžets ir diezgan ievērojams. Tie ir 85 miljoni četru gadu garumā, un salīdzinoši tas ir daudz, ņemot vērā jau esošo EMSAS budžetu. Uh, Tāpat ir paredzēts arī personāls, kas ir piešķirts EMSA. Vēl gribētu pieminēt to, ka šis parlaments ir piedāvājis norganizēt pilotu projektu 2016. gadam, kad visas aģentūras var sadarboties saistībā ar robežu kontroli piekrastē. Un noslēgumā vēlos paskaidrot to, ka šeit runa ir tiešām par labāko nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Un ka tas nemaina neko attiecībā uz aģentūru pārvaldību, un īpaši runājot par EMSU, ka tas nemaina kompetenču sadali un turpmāko integrāciju robežu kontrols jomā. Paldies, referentu lūdzu. Merci, monsieur le président. Mais je vais... Paldies, priekšsēdātājs. Mēģināšu īsi atbildēt uh, katram no kolēģiem, kas izteicās. Um, Vandenkamp kungs, jūs sakāt, uh, ka dramatiska situācija um, migrācijas uh, sektorā un tas jāskata Visu pirms, e, jā, bet jūs teicāt, ka es neizšķiru starp e, patvērumu meklētājiem un pārējiem. Nē, tā tas nav. Lūdzu, izlasiet uh, manu prezentāciju, kas pieejama arī rakstiski. Es uh, noteikti nošķiru patvērumu meklētājus no bēgļiem, kas nav politiskie bēgļi, nu, ka es uh, nemetu visus migrantus vienā grozā, tā teiks, pilnīgi nepareizi. Un, um, jau no paša sākuma. Es uh, izšķiru uh, īsto migrantu situāciju uh, un uh, tādu cilvēku situāciju, kas Eiropā saskata savu Eldorado, nu, kas nu, tā absolūti nav. Tā kā te jums es nevaru piekrist. Un tad jūs uh, runājāt uh, par uh, robežām, kas tiek sargātas no ārpuses, tad kas ir atvērtas no iekšpuses. Es uzskatu, ka tas nav iespējams vairs. Un kolēģi no EPP Francijā vismaz man piekrīt. Un es uh, redzu, ka Mezudina kungs uh, nav klāt, viņš uh, strādā Kodazur uh, reģionā Francijā un um, mm, Viņš jums daudz ko būtu pastāstījis par to, ko viņš domā par Schengen zonu tagad pēdējā laikā. Es uzskatu, ka visu pirms mums jādomā par Eiropas pilsoņiem, mums jāklausās eh, tajā, ko viņi saka, un ja mēs to nedarīsim, tad mums sāksies lielas problēmas. Nu, tiešām, varbūt jūs nevēlaties runāt par eh, teroru uzbrukumiem eh, Beļģijā un arī Francijā, bet man šķiet, ka tas pierāda, ka Schengen zona nav labi aizsargāta. Un, nu, tas tiešām ir tāds fakts. Es arī uh, redzu, kas notiek Eiropā un pēdējo uh, dienu notikumi to pierāda. Es uh, domāju, ka to pašu apstiprina arī situācija Austrijā, ko es dzirdu no kolēģiem tur, un vajadzētu vairāk klausīties pilsoņos. Un tad Zīles kungam, Andersens kundzei. Uh, un Bilbao kundze atbildēšu vienā blokā, jo principā man, viņa man pārmet vienu un to pašu. Gonzales Peref, uh, uh, Donatos kundze un Tomas, Tomas kungs. Un uh, varbūt Donato kundze atbildēšu atsevišķi, jo, nu, uh, tulkojumā es dzirdēju, ka mani nosauc par populisti. Es tam nepiekrītu. Es eh, tiku ievēlēta tieši tā kā jūs. Jūs mani tagad eh, aizvainojāt, tas nav pieņemami. Jūs sakāt, beiglis ir beiglis. Jā, labi. Tas tā ir, bet eh, kā tas ietekmē mūsu pilsoņu labklājību? Bet es neatbildēšu uz šiem aizvainojušiem komentāriem, tie mani neinteresē. Tad eh, kolēģi teica, ka es stigmatizēju migrantus un ka es nerespektēju pamatvērtības vai subsidaritāti. Nē. Uh, nu, jāatzīst, ka subsidaritāti, jā, es īsti nerespektēju. Un tad bija Balkons un Aldē uh, eh, saka, ka būs grozējumi, jo, lūk, jums nepatīk šis skaidrojošais paziņojums uh, no manas puses. Es Varu saprast, ka jums nepatīk mani argumenti. Bet, ja mēs runājam par parlamenta vērtībām, tad, principā, tā ir demokrātija, demokrātiskās vērtības. Un, un atvainojiet, vai tiešām ir uh, demokrātiski uh, tagad diskutēt uh, par šo paziņojumu un par to strīdēties. Taylor kungs. Un jūs teicāt, ka nu, cilvēki uh, vēlas izglābt pasauli. Varbūt tā ir tāda kļūda, ko uh, mēs pieļaujam. Donaldam Tuskam bija šādi priekšlikumi. Tieši tā, Eiropas Savienība nedomā par pašmāju problēmām, bet uh, mēģina glābt pārējo pasauli. Vajadzētu vairāk domāt par valstīm, kas ir Eiropas Savienības sastāvā. Nu, atvainojiet, ka notiek uh, šāda um, maz reprezentatīvā diskusija, jo es atkal uh, dzirdu šīs utopiskās idejas uh, par to, kā ārējas robežas mūs visus pasargās. Es tām vairs neticu. Es domāju, ka vajadzētu vairāk uh, pāanalizēt situāciju, gatavojot šo ziņojumu, un varbūt vairāk respektēt uh, dažādus viedokļus. Jo galu galā uh, mēs visi esam ievēlēti, demokrātiski ievēlēti tautas pārstāvji, un uh, cilvēki mums ir uzticējušies, lai aizstāvētu viņu intereses. Un īpaši, teiksim, Francija cilvēki ļoti cer, ka es uh, rūpēšos par viņu drošību šeit un viņu interesēm. Paldies! Uh, citu personu viedokļu ievērošana nav vienvirziena ceļš. Šeit ir divi virzieni. Tādēļ vēlreiz atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. aprīlis, pulksten divi. Tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu Eiropas Savienības stratēģiju alpu telpā. Referenti ir Daniels Ajuto kundze, kur diemžēl nav mūsu vidu, un viņu aizstās Damāto kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es aizstāju Daniels Ajuto kundzi, tā ir taisnība. Viņai, diemžēl, bija jāpaliek Itālijā, un viņa lūdz viņu atvainot. Tātad runāja viņas vietā pasakos viņas vietā par kolēģu sniegto ieguldījumu, par ļoti auglīgo sadarbību, kura uh, notika ēnu referentu sanākšu laikā. Viņi pasakās par ļoti konstruktīvo gaisotni un labo dialogu. Kopumā tika iesniegti apmēram 500 grozījumu priekšlikumu. Mēs centāmies tos apkopot kompromisu priekšlikumos. Daudz uh, Daudz, kam mēs varējām piekrist, ko piedāvāja kolēģi no dažādajām grupām. Šeit uh, galvenā vēlme ir aizsargāt tādu reģionu, kas, kas saskaras ar lielām un ļoti īpašām vidas uh, problēmām un ir ļoti būtisks arī tieši transporta ziņā. Uh, Šeit tika aplūkots ļoti daudzas problēmas. Vēlos atgādināt turismu un to, ka ir jāiz, pilnībā jāizmanto šī reģiona turisma potenciāls, ka šeit jātiek galā ar turisma sezonalitātes aspektiem šajā reģionā. Ir jānodrošina labāki savienojums starp dažādiem reģioniem un satiksmes veidiem. Jāuzlabo Eiropas fondu īstenošanu, tāpat arī daudz efektīvāk jāizmanto jau esošie satiksmes tīkli. Šeit pastāv vēlme palielināt eh, dzelceļu izmantošanu. Runa ir arī par ūdens resursu aizsardzību, par COP21 mērķu ievērošanu. Ļoti jūtīgs jautājums ir uh, pārobežu tīklu jautājums. Šeit ir uh, divi aspekti jāņem vērā attiecībā uz saistībā ar reģiona satiksmes ministru. Viena vēlme ir uh, attīstīties, uh, īstenojot dažādas lielu investīciju projekts, taču no otras puses ir jāņem vērā tieši vietējais līmenis, uh, reģionālais līmenis, kur galvenā vēlme ir aizsardzība. 4. maijā Strasbūrā notiks konkrēta tikšanās par šiem jautājumiem un cerams, ka šīs tikšanās laikā varēs panākt vienprātību starp šiem dažādajiem viedokļiem un panākt vienu uh, Uh, darbības ceļu. Mēs ceram tiešām sagatavot labu ieguldījumu un iesniegt to arī Reģionālas attīstības komitejai. Paldies, un tagad vārds Klaudijas Šmitas kundzei. Paldies, kas, protams, ir grūti uh, ziņot par ēnu referentu tikšanos, uh, kad neesmu tajā piedalījusies, es vismaz neatceros šādu atspoguļiem par šo ēnu referentu tikšanos. Taču nerunāšu par to. Galvenais saistībā ar šo punktu ir, lai satiksmes politika arī var ņemt par tādiem jautājumiem, par kuriem lēms citas politikas jomas. Un, protams, ka lēmumi par infrastruktūru ietekmē gadu desmitu ilgu attīstību nākotni, tādēļ tiešām lūdzu mūs visus darboties pēc labākās sirdsapziņas. Mēs zinām, ka Alpa reģions ir ļoti skarts no satiksmes e, jomas e, šīs īpašās situācijas, ģeopolitiskās dēļ. Turklāt šeit ir jāņem vērā arī tas, ka infrastruktūras izveidiš, izveidošana šeit ir dārga un arī uzturēšana ir ļoti dārga. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir saglabāt Alpu reģionu kā dzīves uh, labu dzīves vietu. No vienas puses ir jānodrošina attiecīgs dzīves līmenis, jāsaglabā daba, taču no otras puses ir jānodrošina moderns transports un tīkli, tādēļ nepieciešama augsta attīstīta satiksmes savienojumi starp šiem Alpu reģiona pilsētām, ciemiem un galvaspilsētām un citām pilsētām zemākās vietās. Tas ir ļoti būtiski, ka pilsētas vēlas sadarboties, eh, lai tiktu galā ar šīm pro problēmām, taču, manuprāt, šīs dimensijas pārspēja reģionu iespējas. Mēs zinām, kāda trūkuma pastāv finansējuma ziņā saistībā ar Trantē. Te tiek iemaksāti līdz pat 30 uh, eh, Tātad skaitļi, kas šeit parādās, eh, nav pozitīvi reģionālajos budžetos. Un tas rada lielus izaicinājumus arī vietējām pašvaldībām un valdībām. Šie tīkli ir arī simboliskā ziņā būtiski Eiropas Savienībai kā kopā saukšanas zīme. Tāpat arī nevar uh, apstrīdēt to, ka mūsu ekonomikai ir nepieciešama efektīva satiksmes savienojuma, tādēļ ir nepieciešams, lai šie savienojumi pēc iespējas vidē draudzīgāki. Mēs, mums, kā transporta komitējai, ir jānodrošina reģioniem instrumenti, kā sasniegt šos mērķus. Pirmkārt, jānodrošina gan finansējums, gan arī jāīsteno laba pārliecin, labs pārliecināšanas darbs ar labiem argumentiem uz vietas. Sastībā ar dažādiem uh, eh, groziem priekšlikumiem izskatās, ka visi pilsoņi, reģioni, visas puses uh, ka tās ir jāiesaista darbā vienā līmenī, ka šeit nedrīkst īstenot diskrimināciju. Taču šeit ir, eh, izskatās gandrīz neiespējami pārnest satiksmi uz dzelzceļu un ir jā, pastāv dažādi argumenti saistībā ar iejaukšanos dabā šajā sakarībā. Mūsu uzdevums ir tiešām parūpēties, kā var gūt finansējumu. Ja mēs tikai visu laiku pieprasām, bet nenodrošinām līdzekļus, tad mēs zaudēsim uzticību ilgtermiņā. Satiksmes politikai jārada ietvars, kas rada vislielāko elastību pilsoņiem un uzņēmumiem un vienlaikus pēc iespējas labāk aizsargā vidi. Manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz to, ar kādiem līdzekļiem mēs centīsimies atrast šos mērķus, nevis uzstādīt vēl papildu prasības, turklāt tādas, kuras nemaz nav saistītas ar transporta komiteju, bet ar, eh, ir citu komiteju prioritārie jautājumi. Kā jau teicu, mums bija šī pirmā ēnu referentu tikšanās. Manuprāt, mums vēl ir diezgan daudz darba priekšā, taču esmu kā optimista pārliecināta par to, ka noslēgumā mums būs labs rezultāts, kur, ko, kopīgi panāksim. Paldies. Tagad Izabela Dimons kundzei vārds. Grācie. <clears throat> Eh, da parte mia inam. Paldies priekšsādātājiem. Vēlos pateikties arī referentiem. Es eh, piedalījos eh, tikai vienā sagatavošanās sanāksmēm bet referenti vienmēr, vienmēr bija gatava ieklausīties uh, kolēģi viedokļos un uh, um, iestrādāt um, tekstā kolēģi priekšlikumus, tā kā ļoti konstruktīvi tika strādāts un es domāju, ka tagad mums ir vienošanās arī par ļoti jūtīgiem jautājumiem, par kuriem daudz tika diskutēts. Uh, mūsu komitejas uh, viedoklis šeit ir ļoti svarīgs. Alpu problēma ir um, tāda, ka šo reģionu atstāja iedzīvotāji. Tur mm, viņu paliek ļoti maz. Un uh, te vajadzētu visu pirms uh, domāt uh, par, um, no vienas puses, protams, par vides aizsardzību, bet no otras puses par reģionu attīstību. Es uh, Domāju, ka vajadzētu izlasīt Alpu konvenciju, izlasīt šo tekstu, padomāt eh, par turismu un um, to, kā to panākt um, Alpu reģionā, bet um, mēs tieši konkrēti runājam par Alpu reģionu kā tādu, nevis uh, uh mezgliem ap. Um, Alpu reģionu. Un mūsu mērķu sasniegšanai vajadzētu gan labu infrastruktūru, gan tehnoloģijas. Es atsaucos uz turismu, un, protams, turisma sektors ir ļoti labs faktors attīstības veicināšanām. Tad arī TNT tīklu attīstību Alpu reģionā. Nu, tur ir konstatējama tāda diezgan aktīva darbība šai ziņā. Tur tiek būvētas augstsprieguma līnijas, tā tad notiek, daudz kas notiekam. Bet, ja mēs vēlamies, lai cilvēki arī turpmāk apdzīvotu šo Alpu reģionu, uh, tad viņam vajad, vajadzīga labāka mobilitāte, viņiem jātiek līdz darba vietai, teiksim, katru dienu iespējams, teiksim, tiek to nodrošināt ar internetu piekļuvi, eh, tas viņam palīdzēt. Robert Zīle. Robert Zīle nerunās par šo tēmu, labi, tad Bilbao kundze. Paldies. Paldies, es vēlos pateikties referentiem. Viņa ļoti konstruktīvi um, strādāja pie šī temata. Es atceros uh, sanāksmi, kur tika skatīti 20 groziem priekšlikumi, un mēs visus izskatījām un varējām labi progresēt. Um, mēs uh, mūsu grozījumu priekšlikumus atpazīstam šajā um, pārskatītajā tekstā. Mums šķiet ļoti svarīgi izcelt IKT sektora svarīgumu Tas ir vissvarīgākais instruments, lai nodrošinātu savstarpējo savietojamību, arī digitālo un uh, visu digitālo mediju savietojamību. Mēs uzskatām, ka Alpu reģionā jaunas tehnoloģijas ir pilnīgi nepieciešamas. Un šādi var uzlabot arī pakalpojumu sniegšanu, teiksim, izglītības sektorā, kas netika pieminēts līdz šim. Izglītība un sociālajie pakalpojumi. Uh, Un tad, teiksim, te ir jāpiedāvā cilvēkiem augstvērtīgas darba vietas un jāizmanto cilvēku potenciāls, kas iespējams saskata labas izdevības strādāt tādā reģionā, kur, piemēram, dzīvo diezgan maz cilvēku, kas ir tātad maz apdzīvoti. Uh, Mēs jau papētījām saikni ar citiem projektiem, un um, mēs noskaidrojām, um, kādi pagaidām deficīti. Pagaidām netiek darīts pietiekami daudz, lai panāktu integrāciju uh, TNT uh, tīkliem. Te jāpiesaista arī uh, Connecting Europe Facility. Uh, šīm darbībām, lai mēs varētu veiksmīgāk um, uzlabot infrastruktūru. Un es ceru, ka um, priekšlikumu atbalstīs vairākums. Paldies, Jelienas uh, kundze. Paldies. Uh, Es arī vēlos visu pirms pateikties referentiem un arī kolēģiem, kas piestrādāja pie šīs stratēģijas. Jā, mums ir vajadzīga kopīgā stratēģija, jo reģions, um, par ko runājam, ir ļoti liels. Vides apstākļi jāņem vērā. Tāpat jāņem vērā arī turisma situācija un vajadzības nepieciešamība attīstīties un uh, um, arī radīt pievienotu vērtību. Tad atgādināšu, ka satiksme ir ļoti uh, dzīva un um, investīcijas infrastruktūrā nākamo gadu laikā droši vien būs milzīgas. Līdz ar to šo kapitālu vajadzētu pēc iespējas efektīvāk investēt, ņemot vērā reģionu iedzīvotāju vajadzības. Paldies! Paldies! Un arī Kristīna Arnautu, lūdzu. Nu, priekšstādātāja kungs, eh, mums bija vairāk grozējumi uh, eh, par. Uh, par uh, Turīnas uh, infrastruktūras projektu. Un um, dīvaini, ka tas neparādās tekstā. Mm, tas man šķiet dīvaini, jā. Paldies. Paldies, Kīts Tēlors. Paldies. Ļoti jauki, ka man ir iespēja izteikties priekšsēdētāji. Mm, droši vien uh, uh, pārstāvēšu kolēģi, kas nevarēja runāt manā vietā. Mm, uh, tas ir, kas nevarēja runāt nevarēja, jo nevarēja būt klāt šodien. Un, um, mm, protams, uh, visi šie grozījumi te ir svarīgi, bet noteikti jāpiemina Alpu konvencijas saprašanās memorands, jo to ratificē, un ne tikai es, bet arī attiecīgas Alpu uh, valstis. Tad arī tuneļu projekts cauri Alpiem noteikti jāpiemina pozitīvi tekstā. Tātad Brennera, Lionas, Turīnas tunelis. Tad ilgtspējīgs turisms, teiksim, vilcienu, divriteņu izmantošana, tas ir svarīgi arī Alpu reģionam. Um, nu, to noteikti kolēģis būtu teicis. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu ļoti labi, ka notiek šie pasākumi. Tas veicinās nodarbinātību, palīdzēs ekoloģijai, saskatu labu potenciālu pilsētvidei un lauku reģioniem. Šķiet, ka tieši par lauku reģioniem vairāk jārūpēs, jo lauku reģioni kļūst aizvien mazāk apdzīvoti, savukārt pilsētās eh, ir tāda pārapdzīvotība, un tas nav sabalansēti, tā kā vajadzētu vairāk rūpēties par infrastruktūru, mobilitāti, pārvietošanās iespējām, vajadzīga infrastruktūra, lai pa dienu un pa nakti uh, varētu uh, ērti pārvietoties, un lai cilvēkiem būtu šāda veida stimuls uh, uh, dzīvot arī kaut kur tālāk uh, no darba vietas. Uh, tagad komisijas pārstāvis. Paldies! Paldies referentei, arī no komisijas puses, un paldies arī komitejai. Ja mēs runājam par uh, ilgtermiņa stratēģiju Alpiem, stratēģija transportam, turismam, kas ir ārkārtīgi svarīgi reģionam. Pieminēšu divas lietas, kas jau izskanēja šodien. Vispirms šī stratēģija nozīmē dalību valstu un reģiona brīvo gribu. Īpaši reģioni uzstāju stratēģijas izstrādi un tas jāpaturprātam. Stratēģija neuzspied no augšas, bet uh, tā gan ir tapusi, jo to pieprasīja paši reģioni. Tā kā bottom-up pieeja te tika ļoti labi ievērota. Un kāpēc šī stratēģija ir tik īpaša? Pirmo reizi mēs šeit skatām geogrāfisko mm, darbības jomu, bet mēs Mēs runājam par kalnu reģioniem, bet arī reģioniem ap kalniem, kas, um, kas ir tāda ļoti liela daudzveidība. Un um, par to arī jādomā. Ne tikai par kalniem mēs runājam, ne tikai uh, par uh, piekalnu zonām mēs runājam, ne tikai par uh, Uh, megapolisiem, bet uh, par diezgan plāšu teritoriju. Un uh, te noteikti būtu jāpiemina Alpu konvencija. Alpu konvencija ir kaut kas, uz ko noteikti jāatsaucas tekstā, jo Alpu konvencijā tiek runāts te, par Alpu sirdi, šo centrālo uh, reģionu, un uh, tas mums noteikti jāizceļ. Un nu, pēdējā lietā - finansējums. Šīs dienas diskusijā tas izskanēja vairāk kārt. Mums nebūs atsevišķa fonda šai stratēģijai. Arī šai ilgtermiņa stratēģijai nebūs līdzekļu, var izmantot esošos līdzekļus, var eh, pielāgot līdzekļus, kas mums ir, lai tos um, prātīgi investētu. Mums ir strateģisko investīciju uh, fonds, Junkera fonds. Uh, un, protams, ir arī tradicionālais finansējums, uh, RADF finansējums un Connecting Europe Facility kas ir tieši finansējums, un tas ir ļoti svarīgs eh, finansējot eh, trans-Eiropas tīklus. Tāpēc um, mums visiem vajadzētu strādāt vienā virzienā. Ņemot vērā arī to, ka nākamā daudzgadu per, finanšu perspektīvā par to drīz uh, sāksim runāt, Un uh, tad jā, jāņem vērā alpu stratēģijas mērķi un uh, šis stratēģijas iekļaušana uh, daudzgadu finanšu plānojumā. Paldies parlamentam par šo diskusiju un noteikti Trana komitejas idejas noteikti tiks integrētas galīgajā ziņojumā. Paldies un tagad referentes vietā Roza Damato. Paldies! Es tikai vēlējos pateikties kolēģiem vēlreiz Jūdo kundas vārdā. Paldies par visiem komentāriem. Protams, viņai ņems vērā visu, kas šodien izskanēja. 12. maijā tiekoties nākamreiz Strasbūrā, varēsim sīkāk ar viņu par to aprunāties. Labi, paldies! Līdz 24. Uh, maijam jums vēl ir eh, pārdomu laiks. Jā, paldies. Eh, varbūt eh, viens precizējošs komentārs. Es komentāra beigās it kā pieminēja Andu kopienu, bet tas tā bija kļūda. No mans puses tāds izskan arī interpretācija, un runa bija par Alpu, Alpu valstīm. Paldies, sapratam. Uh, Līdz ar to mēs pabeigsim eh, mm, publisko sanāksmes daļu un eh, tūlīt arī turpināsim, bet eh, slēgtā režīmā locekļi var palikt, protams, bet brīvklausītājiem un komisijai, diemžēl, jādodas prom.